Un, kā vienmēr, komisija regulāri informēs parlamentu par turpmāko sarunu attīstību. Paldies! Paldies komisāram De Guhta kungam. Un ir iesniegti divi rezolūcijas projekti 734 2013. gadā Inta un 7438 zaļo komitejas vārdā. Diskusijas līdz ar to ir noslēgts. Balsojums būs rīt pulkstens 11.30. 216. reglamenta punkts nosaka to, ka vakar abi nav iesniegti uh, protesti pret uh, grozījumiem. Līdz ar to uh, ziņojumu, ko minēja, ir pieņemti. Nākošais.